<laughs> okay, um. Dāmas un kungi, gribēju jums atvainoties par pēdējā brīža izmaiņām darba kārtībā. Šķiet, ka ECOFIN eh, ministri nevarēja vien nomierināties un eh, diskusijas eh, ievilkās garām, tādēļ Šārlī kungs nevarēja ierasties pie mums ātrāk, viņam vajadzēja vadīt ECOFIN sanāksmu, un ja viņš pēkšņi būtu uh, um, ehm, izšmauts no zāles, noteikti to būtu pamanījuši visi. Esmu ārkārtīgi priecīga, ka uh, Šārlī kungs ir ieradies pie mums, lai stāstītu par uh, valstu specifiskajiem ieteikumiem. Mēs par to esam jau nedaudz apspriedušies uh, arī Strasbūrā. Tagad šie ieteikumi ir oficiāli publiskoti, un es labprāt uzklausīšu ministra uh, uh, izklāstu, un esmu pārliecināta, ka kolēģiem būs arī jautājumi. Yes, indeed, it was quite... Paldies! Gribu teikt, ka man bija gandarījums ah, šodien piedalīties Ekofina sanāksmē. Tā bija pirmā sanāksme, ko es vadīju prezidentūras ietvaros. Tas man bija liels gods un privilēģijas pārstāvēt Kipru Protams, ja jūs pārstāvat prezidentūru un vadāt sanāksmi, jūs nepārstāvāt savu valsti individuālā kārtībā, bet pārstāvāt visas 27 dalību valstis. Pasākums bija ļoti jauks un mēs patiešām ražīgi pastrādājām. Runājot par ieteikumiem valstīm, un šodien tas ir mūsu sēdes temats. Mēs runājam arī par Eiropas pusgadu un Gribu jūs informēt, ka Ekofin šodien pieņēma valsts specifiskos ieteikumus. Iekļaujot tajos arī 2012. gada Eiropas pusgadu. Ieteikumu pieņemšana seko padomes 28. un 29. jūnija secinājumiem. Ieteikumu dokuments sastāv no 27 dažādiem ieteikumiem, kas veltīti katrai valstī atsevišķi, runājot par ekonomiskajām reformām un budžeta pasākumiem. Tāpat ir eh, atsevišķi ieteikumi tieši Eirozonas valstīm. Šī ir otrā reize, kad Eiropas pusgads ir noticis, ir noticis, eh, notikusi šī procedūra, un šogad Eiropas pusgadu ilustrēja divi jauninājumi. Viens uh, izpildīt vai paskaidrot princips comply or explain, Un uh, padomē tika noteikts, ka valstīm ir jāievēro komisijas uh, normas, vai ja tās netiek ievērotas, valstīm ir jāpaskaidro, kādēļ tās to nedara. Domāju, ka tas ir nozīmīgs solis uz priekšu, garantējot lielāku caurskatāmību un arī demokrātisko kontroli. Es neesmu, tagad nepārspīlēju. Uh, sakot, ka tas spēcināja komisijas pozīciju. Jā, tas jau tā bija ieplānots, saka runātājs, un viņi panāca sābu ļoti labi. Vēl kāds jauninājums bija tas, ka tika iekļauti ieteikumi ņemot vērā makroekonomiskā līdzsvar trūkuma procedūra. Uh, Tā tika veikta 12 valstīs, un secinot, ka valstīs pastāv līdzsvara trūkums, tomēr tika atzīmēti arī panākumi. Tas bija Spānija, Francija, Itālija, Ungārija, Kīpra, Slovenija un apvienotā karalista. Šie jaunājumi rekomendācijas padarīja tādas pilnīgākas un padome organizēja vēl citas uh, aktivitātes. Ekofin ieteikumi ne, saskaņā ar stabilitātes un izaugsmas paktu un tālāk uh, MIP, jeb makroekonomiskā disbalansa procedūra, kā arī struktūrālā politika un vēl virkni dažādu citu procedūru. Neskatoties uz visiem lieliem izaicinājumiem, tomēr tika padarīts daudz, un dalību valstīm ir rekomendācijas uh, jāievieš uh, tad, kad tiks lēmts par budžetu, struktūru fondu izmantošanu un um, arī uh, maksājumiem. Tagad detalizētāk par to, kas īsti tika pārunāts Ekofin padomē. Notika diskusijas starp eh, padomi un komisiju par eh, šo principu ievēro vai paskaidro. Gribēju pateikt, ka diskusijas vainagojās ar dažādiem grozījumiem, ieteikumos, un komisija pilnībā to atbalstīja. Īstenībā daudzas dalību valstis negribēja neko grozīt šajos ieteikumos, un otrām kārtām, ja mēs nevarējam vienoties ar komisiju, padomi paskaidro savu pozīciju Ziņojums ar paskaidrojumiem tika pieņemts šodien, un jūs, kuru katru brīdi varēsiet ar to arī iepazīties. Ziņojumā jāatzīmē, ka diskusijās galvenokārt tika runāts par uh, tirgus, eh, darba tirgus uh, politiku, struktūrālām reformām un valstu finansēm. Uh, Par finanšu sektoru netika runāts tik daudz kā parasti. Protams, mēs gribam teikt, ka desmit uh, valstis piedāvāja grozījumus attiecībā uz ieteikumiem. Astoņas no desmit va valstīm uh, ma mainīja sa gribēja mainīt ieteikumus attiecībā uz darba tirgu ieviešamo politiku ņemot vērā 2012. gada Eiropas pusgadā noteikto. 2012. E, gada Eiropas pusgads noteikti vainagojās ar panākumiem. Otram kārtām, protams, daudz kas ir jādara, it sevišķi ņemot vērā to, ka e, notikumi burtiski apsteidz e, mūsu lēmums, ir jārīkojas ātrāk, ņemot vērā to, ka nav vairs palicis daudz laika diskusijām. Ekofin šodien norisinās diskusijas, kā uzlabot Eiropas pusgada procedūru, un komisija uh, darbu turpinās kopīgi ar uh, saviem dienestiem, un dokuments pārskatīšanai tiks piedāvāts oktobra Ekofin padomē. Ņemot vērā visus šos faktus, Kīpras prezidentūra uh, Eh, noteikti augstu vērtēs parlamentu piedāvājums, un mēs labprāt gribētu arī izveidot tādu atgriezienisko saikni. Kipras prezidentūra ir apņēmības pilna sagatavot tādu Eiropas pusgadu, kas būs auglīgs un jēgpilns 2013. gadā. Ir jāpasaka, ka padome pieņēma Eiropas pusgadu. Tātad lēmums ir ticis pieņemts. Tas notika šodien. Size had an impact. Uh. Protams, tam visam būs arī atbalsts. Padoma, komisija, valstu vadītāji aizstāvēja savas pozīcijas, un jāsaka, ka šī padoma patiešām bija vērtīga tā vainagojas ar panākumiem un. Gribēju pateikt. Mēs esam noteikuši galvenos mērķus, kas jāsasniedz, lai uzlabotu situāciju dalību valstīs, un mēs ceram, ka uh, Oktobrī mēs jau varēsim uh, iepazīties ar uh, dalību valstu veikumu, izvērtēt, ko tās ir panākušas, un mēs izvērtēsim arī Eiropas pusgadu Ja parlaments var arī mums kaut ko piedāvāt un ierosināt, mēs par to būsim ļoti pateicīgi. Paldies! Paldies! Došu vārdu kolēģiem, kas vēlas uzdot jautājumus. I know, I'm going for coordinators first, but Jean-Paul hasn't waved at me yet. You... Žāns Pols vēl nesignalizēja, ka viņš gribētu izteikties. Vai tu vēlies runāt, Jean-Paul? Quand on me donne quelque chose, j'accepte toujours. Parce que... Kad mans, ka, man kāds kaut ko dod, es vienmēr to pieņemu. Es no sākuma gribēju atvainoties par savu nokavēšanos, es nedzirdēju sākumu, interesantāko daļu. Jūs norādījāt, ka jūs esat gatavi pieņemt dažādas elements, ko parlaments varētu piedāvāt. Varbūt mēs varētu pavērst šo jautājumu juridiskākā plāksnē, kādā veidā padomas prezidents redz parlamenta lomu šajā Eiropas semestrī. Uh, Es uh, saprotu, ka jūs uh, nenākat pie mums uh, stāstīt vispārīgas lietas. Mēs gribam redzēt parlamenta lomu kā reālu lomu. Jūs teicāt demokrātiskā kontrola un tā tālāk. Uh, Jūs klāstījāt um, par to, ka ir šīs rekomendācijas vērstas uz konkrētām valstīm, te darbojas arī kompetentie valstu parlamenti, bet kādā veidā jūs redzat Eh, šo parlamenta lomu, kādā veidā parlaments varēs to spēlēt un kādi līdzekļi no jūsu puses ir redzami tieši attiecībā uz parlamentu, kā parlaments varētu iesaistīties šajā semestrī eh, dažādos pasākumos, kas saistīti ar mūsu ekonomiskās zonas nākotni. Ministra kungs atbildēs katru jautājumu atsevišķi. Došu jums tagad vārdu. Uh, <clears throat> of course, the president's... Protams, padoms prezidentūra pārstāv 27 dalībvalsts. Šī iemesla pēc prezidentūra var paust 27 dalībvalstu viedokli. Mēs pārstāvam padomi. Tādēļ e, šķiet būtu pārāk pārsteidzīgi e, ieņemt konkrētu pozīciju šajā jautājumā, bet atkārtošu, ko jau esmu teicis pirms tam. Pirmām kārtām mums visiem ir kaut kas jāpadara, pieņemot svarīgas lēmumus, kas skar visu Eiropu. Visiem ir jāiegulda savs ārtavs kopīgajā darbā, un ja es jūs pareizi sapratu, jūs vaicājāt, vai ir formāls, legāls veids, kā parlamentu iesaistīt šajā procesā. Es gribu teikt, ka mēs joprojām turpinām mācīties. Un padomē mēs uh, esam sapratuši, ka mums vajag pārskatīt uh, savu veikumu, uh, izanalizēt to un atgriezties pie šiem lēmumiem, pie nostādēm oktobra mēnesī. Un es ceru, ka oktobrī mēs jau būsim prātīgāki, būsim uzkrājuši vairāk pieredzes un tas nāks par labu Eiropas pilsoņiem. Mums ir pietiekami daudz laika, Turēsim acis un ausis vaļā, mācīsimies. prezidentūra apkopos visu informāciju, ko tā iegūs, un tad mēs par to diskutēsim. Much, be... Paldies, varbūt, ka mēs visi oktobrī atgriezīsimies atpakaļ gudrāki, jo uh, Žāns Pols Gozes strādā pie iniciatīvas ziņojuma, un mēs eh, esam par to paredzējuši balsot oktobrī. Elīze, lūdzu. Thank you very much. Paldies. Runāšu angļu valodā, lai būtu vienkāršāk saprasties. Liels prieks jūs atkal redzēt, mūsu priekšā ministra kungs. Gribu uzdot jautājumus padomē, nevis tieši jums, kā Kīpras prezidentūras pārstāvim. Nē, gribu pavaicāt. Uh, jums šo un to kā padomas pārstāvim. Es gribēju teikt, ka parlaments ir bijis ļoti aktīvs strādājot pie sešu dokumentu pakotnes, un mēs teicām, ka komisijai ir uh, jākļūst spēcīgākai un eh, šis comply and explain princips, eh, ja tas netiek ievērots, tad, protams, var paredzēt sankcijas, bet ne padomu, ne komisija neko nemainīja. Un e, ieteikumi ir pārāk pašsaprotam, tie ir ļoti izplūduši, tādi abstrakti, visu laiku tur atkārtos viens un tas pats, e, viens un tas pats risinājums, nestoties uz to, vai valsts ir maza vai liela, nu viss tas ir piegriezt pēc vienas šnites. Tālāk. Ja mēs runājam par sešpaku, kāda bija e, šī pievienotā vērtība, mēs gribējām, lai komisija izvērtētu to, kā reformas un darbs, kas tiek veikts vienā valstī, var ietekmēt situāciju citā valstī. Tas bija pirmais komentārs. Otrām kārtām - Startautiskā valūtas fonda ikgada pārskats. Tur ir teikts, ka Vācijā ir uh, labvēlīgi apstākļi, lai uh, sektu pieprasījumu Eirozonas lielākajā tautsaimniecībā pēc uh, da, reformām, kas veiktas darba tirgū. Uh, un cenas, eh, kā arī algas eh, tiks pielāgots, pateicoties tam varēs eh, uzlabot importa rādītājs, un tas varēs palīdzēt uzlabot situāciju Eirozonā. Uh, Izvērtējot visu šīs tabulas un rezultātu apkopojums, tātad eh, mums ir jārunā gan par tām valstīm, kurām ir liels tekošā konta plus, un arī par tādām, kam ir milzīgi deficīti. Uh, Eh, Vācijā šis procents bija 5,9 un īstenībā ļoti dīvaini, ka slieksnis, kas bija noteikts, bija 6%. Nu, ļoti dīvaini, ka pietrūk tikai eh, viena, vienas procenta desmitdaļas, lai sasniegtu 6% slieksni. Uh, Un vissvarīgākā tautsaimniecība, kas īstenībā ir uh, uzkrājusi uh, konta pārpalikumu, nav minēta šajā tekstā. Tagad par Portugāli. Portugāli ir uh, ļoti rūpīgi ievērojusi visus ieteikumus, bet īstenībā tas nedēļ cerēto rezultātu. Grieķijā visas, eh, visi ieteikumi netika rūpīgi īstenoti, bet Portugāla to darīja īstenībā. Ba, uzņēmumu bankrotē katru dienu, deficīts ir milzīgs, un komisijas ieteikumi ir turpiniet tādā pašā garā. Kad tad mēs varēsim uh, sagaidīt, lai padomi beidzot uh, izvērtē ieteikumu rezultātus, ko tad tie ne, gal galā ir nesoši valstīm? Uh, Ja padome izsaka ieteikumus attiecībā, piemēram, uz uh, darba tirgu, uz darbiniekiem, padome teica, ka darbiniekiem arī ir jāpielāgojas jaunajiem uh, apstākļiem un arī sociālais dialogs īstenībā šeit ir visai maz pieminēts, un īstenībā tas ir uh, Eiropas uh, sistēmas, Eiropas vērtības stūrakmens. Ja jūs, piemēram, sniedzat ieteikums Itālijai, tad eh, komisijas priekšlikumā bija teikts, ka ir jāsamazina algas, konsultējoties ar sociālajiem partneriem, ņemot vērā uh, nacionālās ieražas. Padome tomēr šo teikumu izvēlējās no teksta svītrot. Tagad jūs varat tekstā lasīt uh, E, veikt e, darba izmaksu reformas, lai varētu uzlabot produktivitāti un tā tālāk un tā joprojām. Un pat e, šis vārds konsultācijas ar sociālajiem partneriem šeit vairs neparādās. Viss kļūst tikai sliktāk. Tālāk, Somija. Šeit pat vispār netika pieprasītas konsultācijas ne ar padomi, ne ar sociālajiem partneriem. Ievērojot uh, dalību valstī mm, iesikstējušās ieražas un dialogā ar sociālajiem partneriem. Tādi vārdi šajā tekstā vairs neprātās. Paldies! Jā, es ļoti augstu vērtēju to, ka jūs ar uh, eh, mani runājat kā ar padomus pārstāvu, un es uh, arī nejūtos aizvainots. Jūs uzdevāt vairākus jautājumus, bet īstenībā tie ļoti lielā mērā sasaucas ar eh, maniem iepriekšējiem izteikumiem. Protams, mēs varētu visus šos jautājumus apspriest ļoti, ļoti pamatīgi, izķidāt, analizēt. Bet Es saprotu, ka eh, visos jūs komentāros bija grauds patiesības. Mums Ir jāsaprot, ka tieši tādēļ arī ieteikumi tika mainīti, valstis eh, piedāvāja grozījumus un ir noteikts arī konkrēts datums, lai varētu uzklausīt visus dalību valstu komentārus. Es zināju, ka šādi jautājumi radīsies, un tādēļ esmu atvedis līdz ekspertu no Vācijas. Viņš uh, noteikti varētu sīkāk izklāstīt eh, šos punktus, kam jūs pieskārāties eh, savā jautājumā. Un, protams, jums ir taisnība arī runājot par Portugāli. Es saprotu, cik sarežģīta ir šī situācija, jo es uh, varu prognozēt, ka Kīpra dosies pa to pašu ceļu, pa kur jau soļus spērus ir Portugāli. Mums ir jārunā arī par uh, daudziem apstākļiem, nevis tikai iekšējiem ārē, apstākļiem, bet arī ārējiem apstākļiem, kas bieži vien valstis spiež doties pa konkrētu ceļu. Krīze uh, ir pārņēmusi visu Eiropu un tā ietekmē visas valsts bez izņēmumu - lielākas, mazākas valsts varbūt nedaudz novirzīšos no temata, bet es gribu teikt, bija problēmas Grieķijā. Un tas pēc tam ietekmēja tautsaimniecību, ekonomiku Kiprā. Mums 50 gadus klājās labi, un tagad pēkšņi mēs uh, piedzīvojam šādu lejupslīdi. Tie ir jautājumi, protams, ko mēs uh, turpināsim izskatīt uh, nākamo mēnešu laikā. Es ceru, ka mums nevajadzēs uh, veltīt tam daudz laika. Un tagad došu vārdu Andrejasam. Good afternoon. Very happy to have. Uh, Labdien! Esmu ļoti priecīgs iesaistīties šajā sarežģītajā, tomēr ļoti interesantajā diskusijā ar ekon komitejas pārstāvjiem Eiropas parlamentā. Mans pirmais apsvērums ir tāds. Mēs zinām, ka ekonomistiem ir ļoti dažādi viedokļi, un es gribētu jums pastāstīt padomas viedokli, kas ir konsensuāls viedoklis, atbildot uz jautājumiem, kurus jūs uzdevāt. Šīs rekomendācijām mūsu kopējais viedoklis ir tāds, ka rekomendācijas ir konkrētāks, bet ir nepieciešams vēl lielāks progress. Ir jārekomendē specifiskāk, adresējot konkrētām valstīm, ir jānosaka prioritātes. Varbūt nākamajā kārtā ir nepieciešams pievienot arī īstenošanas termiņus, jo rekomendācijas ir ļoti vispārīgas, tās ir tādas kā vadlīnijas, bet nav konkrētības, nav konkrēti ieteikumi īstenojot ikdienas politiku ekonomikas jomā. Tad jūs minējāt šos blakus efektus. Tiešām ļoti grūti tikt galā ar šiem blakus efektiem, ļoti grūti sakārtot um, šo situāciju, kā arī izvērtēt uh, blakus efektu iedarbīgumu. Uh, šobrīd Startautiskais valūtas fonds nodarbojas ar šo uzdevumu. Uh, šāda izvērtēšana nav tik viennozīmīga, tas nelīdzinās parastai ekonomiskai analīzē, piemēram, nosakot kaut kādu deficītu vai struktūrāls pro problēmas. E, šie blakus efekti ir kaut kas tāds, kas ir saistīts ar tehniskāku analīzi, un mums e, ir jāizvērtē dziļāk šī efekta būtība, bet noteikti ir jāņem tas vērā, it īpaši tad, kad mēs pētam lielākas valstis, tad, kad mēs eh, izvērtējam, kā šīs lielās valsts ietekmē citas valsts, kas atrodas Eirozonā un vispār citas valsts. Eh, tālāk jūs runājāt par Vāciju. Rezultātu tabulā skolvodu mums ir tāda pieeja, uh, kur mēs atzīmējam gan pārpalikumu, gan arī deficītu maksājumu bilancē. Mēs pārskatām šos rādītājus un attiecīgi novērtējam ar dažādiem nozīmīguma kritērijiem vai svariem. Un šāda izvērtēšana padomē diezgan problemātiska. Es runāju tagad kā Kipras pārstāvis, mums arī tekošajā kontā ir, nu, ir uh, nelīdzsvarota situācija, bet problēma ir identificēta un tāpēc arī tiek meklēts attiecīgi risinājums par trojku. Šeit svarīgākais ir tas, ka mēs mācāmies. Sākumā Varbūt šīs akcents bija nedaudz savādāks, bet tagad mēs ņemam vērā programmas visaptvarošāk. Mēs fokusējamies ne tikai uz fiskāliem jautājumiem, bet arī ņemam vērā izaugsmes darba kārtību, par kuru jūs runājat, un tagad mēs arī ņemam vērā banku dimensiju. Mēs iekļaujam to savā analīzē, ņemam to vērā, bet ir jāsaprot, ka ir nepieciešams laiks, lai redzētu konkrētu rezultātu. Es negribu to minēt kā ieganstu, ka, lai taisnotos, mums dažreiz jāmaina programmas dizains, varbūt jāpaplašina programma, jāpadara tā visaptverošāka. Uh, Tā ir tāda pieeja, ko mēs realizējam Eiropas Savienības līmenī, bet ir nepieciešams arī dot zinām laiku šīm programmām, lai šīs programmas dot kaut kādu rezultātu. Mēs zinām, ka īsteriņā kādu rezultātu ieraudzīt ir diezgan sarežģīti šai ziņai un sirdī esmu Kipras iedzīvotājs, tāpēc nevaru noturēties un atkal gribu atsaukties uz mūsu programmu. Mums būs arī ļoti daudz izaicinājumu gan politiski, gan sociāli, gan ekonomiski saistībā ar mūsu programmas īstenošanu. Par darba spēku. Šeit arī ir tā, jāiz, jāievieš tāda diferenciācija. Ir dažādas valstis. Es negribu runāt par Itāliju, man nav detalizētas informācijas, bet ir jāatzīst, ka darba spēka interpretācija ir dažāda. Piemēram, it Itālijā ir viena situācija, tur ir konkurētspējas eh, problēma un darba spēka situācija Itālijā ir atšķirīga no situācijas Somijā. Un tas ir izanalizēts, un valsts ir dažādas, un tāpēc arī rekomendācijas ir atšķirīgas. Paldies! Liels paldies! No Alde grupas runās eh, Ole Šmita kungs. Paldies! Man ir daži jautājumi. Daži ir vispārīgi, citi ir specifiski. Es nesaprotu, kā mēs te diskutējam, kādā veidā, kādā griezumā. Te ir rekomendācijas, jūs kaut ko mainat, un tad mēs kaut ko pielāgojam pēdējā mirklī, pieslīpējam. Kā te tas viss notiek? Un kāda šeit ir loģika? Būtu interesanti dzirdēt, kā jūs redzat šo darbu, vai te, tā ir atklāta debate, vai kā savādāk. Bulgārija un Malta tauta nobalsoja pret, kāpēc šīs valstis šādi rīkojās. Un kas tad ir viņu rekomendācijās, kas bija nepieņemams tieši šīm valstīm? Es no Zviedrijas esmu, un komisijas priekšlikumā ir rakstīts veicināt algu fleksibilitātes pieaugumu. Bet tagad šie vārdi ir svītroti. Padoms rekomendācijā to vairs nav. Un mēs par to diskutējām manā valstī, un tagad vai šo vārdu nav, tad nu, jautājums ir, kāpēc. Un vēl divi papildu jautājumi. Borga kungs, Zviedrijas finanšu ministrs šo pagājušajā nedēļā teica mums, ka Grieķija noteikti bankrotēs. Ko jūs domājat par šādu izteikumu? Un Somijas finanšu ministrs šonedēļ Uh, pēc ļoti intensīvas nedēļas nogalas izteicās šādi, ka Somija var arī atstāt eirozonu, ja Somijai nāksies maksāt, lai izpirktu kādas citas valstis, kas atrodas eirozonas dienvidos. Lūk, mani pieci jautājumi. Runātājs turpina bez mikrofona. Ministra kungs. Es eh, atkal atbildēšu kopā ar kolēģi, bet es sākšu atbildēt ar pēdējiem jautājumiem no jūsu jautājumu saraksta. Es domāju, ka tas ir pareizi mums šeit komentēt kāda cita kolēģa izteikums eh, Tomēr šis jautājums ir svarīgs, tas uz mums attiec, un tāpēc es komentēšu. Nav svarīgi, kas to teica un kādā veidā tas ir pateikts, varbūt ir izrauts ārā no konteksta. Tomēr situācija Grieķijā ir ļoti nopietna, un kā jau es pats teicu, tad, kad runāju par problēmām manā valstī, es teicu, ka šīs problēmas neizriet no manas valsts ekonomikas, bet drīzāk tie, tās ir atskaņas no Grieķijas, tad Grieķijas ekonomikas lejupslīdes ietekme. Un mēs visi zinām, ka gada sākumā tika pieņemts lēmums, ka Grieķijas obligācijas PSI būs apgrieztas. Un šī obligācija cena ietekmēja mūsu bankas. Mūsu bankas bija investējušas, bija atvērušas filiāls Grieķijā, un šī situācija ar Grieķijas obligācijām un banku uh, filiāļu atvēršana noveda mūs ļoti sarežģītā situācijā. Ja valstī veicas tik ļoti slikti tautsemniecības eh, jomā, ko mēs darām? Un Par to mēs arī šajās dienās runājam. Mēs runājam par banku savienību, mēs runājam par vienotu uzraudzības iestādi visā Eiropā, lai šādas situācijas varētu kontrolēt un uzraudzīt. Es gribu pasvītrot, ka ja Eiropā būtu darbojusies uzraudzības iestāde, teiksim, tāda būtu ieviesta pirms desmit gadiem darbotos tagad, tad mums noteikti nebūtu šīs problēmas. Tomēr problēmas tagad ir, un tāda, nu, ir realitāte, un mēs te varam izvairīties no šīm reālajām problēmām, tas ir jāatrisina. Un tad tādi fondi kā ESM, EESF fondi, stabilitātes mehānisms, stabilitātes fondi ir izveidoti. Un kādēļ tas, lai palīdzētu atrisināt šīs problēmas, neietekmējot citu ekonomiku stabilitāti? Tie ir finanšu jautājumi, kas ir jārisina pirms daudziem gadiem. Un arī tad, kad es runāju Strasbūrā, es izteicos, teicu, ka esmu ārkārtīgi priecīgs un gandarīts uzstāties eh, parlamentā. Tagad situācija šāda, ka 27 valsts kopā sanāk un diskutē par sarežģītiem jautājumiem un gal galā risinājums tiek atrasts. Risinājums netiek rasts pirmajā dienā, varbūt pēc gada, varbūt pēc, pēc vairākiem gadiem. Uh, bet tomēr pēc kāda laika mēs pavisam miermīlīgiem un civilizētiem līdzekļiem nonākam pie risinājuma šīm problēmām. Droši vien atcerēsties, ka pagājušā gadsimta bija viss savādāk. Mums nebija šādas iespējas, un tāpēc es pasvirītoju, ka tas ir milzīgs gods, milzīgs pagodinājums dzīvot šajā laikmetā, tomēr problēmas mēs neesam atrisinājuši, problēmas ir, un konstruktīvā sadarbības gaisotnē mums ir jāvar pārvarēt šīs problēmas. Tomēr, kā es teicu, šobrīd man ir sāpīgi runāt, jo mana valsts arī bija ar labu un stabilu ekonomiku, un tagad mēs izjūtam šo blakus efektu, kas ir izrietējis no citas valsts ekonomikas, kas mums ir blakam. Un es ļoti ceru, ka galu galā mēs izrādīsim solidaritāti un mēs atradīsim risinājumu, lai nebūtu tāda situācija, kad mums ir tāda valsts kā Grieķija, kas piedzīvo absolūtu neveiksmi savā ekonomikā. Šoreiz neveiksmi cieši Grieķija, citreiz tā varētu būt kā cita valsts Un mēs zinām, ka šis blakus efekts, kas izriet no vienas valsts, varētu izraisīt kaut ko ļoti negatīvu visai citai Eiropai. Mēs negribam pieredzēt šādu neveiksmi, bet no otras puses šī lielā privilēģija, kas izriet, izriet no piedalīšanās šajā Eiropas Savienībā, šis gods nāk kopā ar atbildību, un Grieķijai ir arī sava atbildība. Uh, savas saistības, un Grieķijai šīs saistības ir jāpilda, lai sagaidītu arī solidaritātes izpausmes no pārējās Eiropas. Principā ļoti vispārīgi es atbildēju uz pēdējiem diviem jūsu jautājumiem. Tagad došu vārdu savam draugam Andrēsam, un viņš atbildēs uz pārējiem jautājumiem. Uh, I think uh, you have admitted. Manuprāt, jūs patiešām esat pieskārušies patiešām ļoti svarīgam jautājumam, kas ir ne tikai po politisks jautājums, bet arī tehnisks jautājums saistībā ar rekomendācijām. Tā ir joma, kur nepieciešams noteikti tālāk strādāt, un, protams, tagad tālākais darbs ir lielā mērā atkarīgs arī no komisijas, bet mums, kā dalībvalstīm, ir iespēja organizēt diskusijas arī divpusējā līmenī ar komisiju Dažādās valstīs prakse atšķiras, dažādās valstīs, cit, dažās tiek iesaistīti sociālie partneri, citur valdības ļoti efektīvi iesaistās sarunās, bet citās valstīs um, šī prakse, diemžēl, tāda nav. Un, manuprāt, tie ir elementi, kas noteikti ir jārisina un par tiem jārunā. Mums ir nepieciešams papildus laiks, bet mēs saprotam, ka laiks ir ierobežots un nevienmēr tādēļ ir iespēja noturēt padziļinātas diskusijas. Turklāt mums ir arī jāveido tematiskas diskusijas. Un, nu, jūsu otrs jautājums, jautājums saistībā, jautājums par Bulgāriju un Maltu. Šīs valsts pieņēma lēmumu saistībā ar pensijām, pensijas vecumu, un tie ir jautājumi, kas ietekmē nevienu vien, valsti vien. Tādēļ, manuprāt, ja būs pietiekami daudz laika šajā krīzes situācijā, mums, protams, ir jādomā par rītdienu, bet tajā pašā laikā jāatrod laiks arī padziļinātām diskusijām par jautājumiem, kuri nav tikuši atrisināti, kā to redzēja Bulgārija un Malta. Piemēram, šie paši jautājumi kāda ir politiskā, ekonomiskā, sociālā ietekme uz pensijām un arī dzīves izmaksām. Paldies, Sven, lūdzu. Jā, ich fang mal auf Deutsch an. Wird da noch ein... Sākšu vācu valodā un pēc tam runāšu angliski. Aus meiner Sicht erstmal willkommen zurück hier im Ausschuss. Sākumā gribēju jūs sveikt atpakaļ mūsu komitejā un iepazīstoties ar komisijas dokumentiem un ekofinu lēmumiem, es varu teikt, ka progress patiešām ir sasniegts. Mēs redzam, ka šeit nav vairs, netiek lietas vairs tik daudz ūdens, vairāk tiek runāts par būtisko un Eh, protams, dažās vietās mēs pamanām tendenci vienkārši kult tukšus salmus, bet tomēr eh, visā vismā situācija ir uzlabojusies, un tas mūs iepriecina un norāda uz to, ka komisijas loma kļūst spēcīgāka, kā jūs pat to teicāt. Protams, es vislabāk pazīstu savu valsti, proti Vāciju, un izlasot eh, ieteikumus, man radās sajūta, ka padomi ir atradusi kaut kādu jaunu uh, uh, triku, lai, no, lai varētu izvairīties no tā, ka ieteikums kāds uztvers pārāk nopietni. Šajā uh, dokumentā ir norādīts, ka paaugstinoties produktivitātei ir uh, jāpaukstina arī algas, jāinvestē vairāk līdzekļu izglītībā un izpētē. Uh, un ir norādīts, ka, piemēram, izglītības sistēma nenāk par labu uh, tādiem vājākajiem sabiedrības locekļiem, ka ir jā. Ja, Eh, liberalizē dažu pakalpojumu tirgus, un īstenībā daudzi Volfa Klinca vēlētāji, piemēram, eh, aptieku darbinieki, eh, noteikti sev atrastu tur interesants ieteikums, bet, diemžēl, Klints kungs ir mm, devies mm, ārā no zāles, viņš to vairs nedzirdēs. Ir runāts arī par dažādiem nodokļu atvieglojumiem un. Uh, Vācija nav prasījis nekādas grozījumas attiecībā uz ieteikumiem, bet iepazīstoties ar šo tekstu detalizētāk, var secināt, ka īstenībā šie ieteikumi ciešā mērā sasaucas ar tiem, kas ir pausti pagājuši gadu, jo pagājuši gadu teiktais nav ticis īstenots. Un Ko tad komisija ir paredzējusi darīt, ja valsts vienkārši neievēros noteikumus šajā jomā, nav uh, izmantots princips izpildi vai paskaidro? Un, uh, piemēram, uh, tas visā savā būtībā lieta nav mainījis. Protams, tabulā ir norādīts, kuras valstis ir savus uzdevumus izpildījušas labāk un kuras sliktāk, bet ir valsts, kas gadiem nepilda to, ko viņām saka komisija, un ko jūs domājat? Ir jau valsts, kas saka labi, labi, lai jau komisija sagatavo savus ieteikumus, īstenībā tas nevienu neinteresē. Un vēl viens komentārs. Jūs minējāt, ka ir nepieciešams izrādīt solidaritāti gan Kiprai, gan arī citām valstīm, lai atrisinātu tās problēmas, ko Grieķijas smagā situācija, kā tā ir ietekmējusi citas valsts. Mēs saprotam, cik smagā situācija ir Kipra, un, manuprāt, Eiropā ir redzami ļoti skaidri iemesli, kādēļ jāatbalsta valstis, lai glābtu citas valstis no katastrofas. Tomēr gribētu teikt, ka solidaritāte nav vienvirziena ceļš. Un, kā jau mēs to pārunājam arī Strasbūrā, tas savukārt nozīmē, ka šīs dividendes reizēm tiek aplikts ar nodokļiem, citās valstīs savukārt ne, un tādēļ Kiprā um, ir reģistrēti tūkstošiem uzņēmumu, kuri nemaksās citās valstīs nodokļus. Tie nav Kipras uzņēmumi, bet uh, tīri nodokļu ziņā šī vide ir ļoti pozitīva. Tad ir gribētu jautāt, ja lūdzat atbalstu no Eiropas mehānisma, vai esat arī paši gatavi uh, grozīt un mainīt savu nodokļu sistēmu, lai to nevarētu izmantot šādos gadījumos, tīri, lai izvairītos no aplikšanas ar nodokļiem citviet. Nu, manuprāt, ja jūs lūdzat solidaritāti, šis ir tikai godīgs jautājums arī, uz ko mēs sagaidītu atbildi respond to the Jā, sākumā atkal pēdējais jautājums. Solidaritāte, par ko es runāju, nebija patiesībā solidaritāte pret Kipru. Nē, tas bija tāds tīri vispārīgs termins, kad es runāju par to, ka Grieķija ir tā valsts, kur izcēlās problēmas, tad tas tālāk ietekmē Kipru. Un es arī norādīju, ka, lai arī es patiešām ticu solidaritātes konceptam, Es arī minēju, ka tieši tādā pašā veidā, kā Grieķija sagaida solidaritāti, arī viņiem vajadzētu ļoti rūpīgi attiekties pret saviem pienākumiem, pret Eiropu. Šajā kontekstā minēju solidaritāti, nevis runājot par Kipru. Bet, manuprāt, um, solidaritāte attiec uz jebkuru valsti. Tā var attiekties uz jebkuru valsti. Un, nu, konkrētī, konkrētāk atsaukšos uz kādu lietu, ko jūs minējāt iepriekš. Šobrīd nerunāšu par nodokļiem, manuprāt, tāds nav no mūsu sanāksmes mērķis, bet, ja, nu, vēlaties ar mani vēlāk sazināties, var arī rakstiski jums mēģināt skaidrot, kādēļ šis koncepts um, ko bieži vien atkārto cilvēki, ir saistīta ar mūsu nodokļu sistēmu. Mūsu nodokļu sistēma balstās uz zemām nodokļu likmēm, bet šīs likmes attiecas pilnīgi uz visiem, gan vietējiem iedzīvotājiem, Eiropas pilsoņiem un arī visiem pārējiem pasaules iedzīvotājiem, kas vēlas Kiprā nodarboties ar uzņēmējdarbību. Tātad mūsu nodokļu likmes ir patiešām zemas. Jūs jau minējāt tādu situāciju, kas, kas notiek tādā gadījumā, ja valstīm izsniegtās rekomendācijas tiek ignorēts, un tad atkal nākamajā gadā tās tiek piedāvāts atkal un atkal un atkal. Jā, jums ir taisnība. Bet tieši tādēļ šis koncepts, uz ko es atsaucos jau nevienu vienu reizi, kas ir saistīts tātad vai nu atbilstība vai izskaidrošana, comply or explain. Tagad tā ir padomes atbildība uzņemties atbildību par šo lēmumu, par izteiktajām rekomendācijām. Un tādēļ padome pati ir uzņēmusies milzu atbildību, kuras iepriekš te nebija. Un tagad, turpmākajā nākotnē, tas skaistākais ir tas, ka šobrīd mēs raugāmies ir kā uz lēnu, lēni attīstošo sistēmu, bet tā būs efektīva. Tagad padomē ir šī atbildības nasta skaidrot, skaidrot, kādēļ divus gadus pēc kārtas bija um, vienādas rekomendācijas. Tādēļ jūsu novērojums ir patiešām pareizs, bet es saglabāju optimismu un ceru, ka šis izstrādātais mehānisms nesīs rezultātus laika gaitā. Un, nu, atkal, ja drīkst, došu vārdu kolēģim. Yeah. Um, Sorry, we didn't realize we had... Yeah, yeah, yeah, we have... Priekšsēdētāji, astoņi cilvēki vēl ir um, pieteikšies uzdot jautājumus. Um, Šērlī kungs saka, esmu jūs rīcībā pat līdz pusnaktī, bet no nu, tad laikam šķiet būs jāizvieto priekšsēdētāji. Nākamajai vārds Kejai. Paldies, es izteikšos īsi. Tas ir jautājums, ko bieži man uzdod mani vēlētāji. Vai tas ļaunākais laiks jau ir pienācis dalību valstīm, vai varam vēl gaidīt tālākas sliktas ziņas? Ņemot vērā to dialogu, kas ir uzsācies un jūsu lomu prezidentūrā. Gribētu vaicāt, vai varat mums sniegt kāds garantīs, ka nu jau esam uz pareizā ceļa, vai tomēr varam sagaidīt vēl sliktākus laikus. Paldies! As I said, I have been in... Atbilde. Jā, kā jau minēju, šodien pirmoreiz biju priekšsēdētāja amatā. Nu, nezinu, vai tas man uzreiz padara par ekspertu, kas var sniegt tāds garantijas un atbildes, bet nu, mēģināšu jebkurā gadījumā. Startautiskā krīze valda nu jau kādu laiciņu. Domāju, varam pat atgriezties 2008. gadā, kad um, bankrotēja Lehman Brothers. Kopš tā laika ir um, bijis daudz kritumu banku nozarē, finanšu nozarē, bet domāju, ka neviens nevarēs noliegt, ka um, Eiropā esam paveikuši visai daudz, tas pats attiecas arī uz pārējo pasauli, lai uzlabotu situāciju. G7, G20 sanāksmes, pilnīgi visi mēģina um, strādāt un skatīties, kā atrisināt šo situāciju, kas ir radusies uh, um, brīvā tirgus sistēmas vājo punktu dēļ. Un tādēļ uzskatu, ka esam jau daudz ko paveikuši. Un man patīk domāt, ka esam jau atraduši pareizo ceļu. Neskatoties uz finanšu problēmām, ar ko cīnījāmies, Eiropā mums ir vēl kāda papildus problēma. Tā bija eiro krīze. Un tas situāciju vēl tikai pasliktināja, jo tādējādi mūsu problēmas bija divi tik lielas. Ja paraugamies uz pēdējiem sešiem mēnešiem un iepazīstoties ar pieņemtajiem lēmumiem, pat tie lēmumi, kas tika pieņemti tikai pirms pavisam īsa brīda, brīža, pirms desmit dienām, padomē, manuprāt, esam cīnījušies ar tiem pamatjautājumiem, pamatproblēmām, un pat tagad, kamēr šeit tiekamies, cilvēki risina problēmas. Balstoties uz man pieejamo informāciju, es uzskatu, ka situācija uzlabojas. Esam atguvuši kontroli. Un tādēļ varu ar pilnu pārliecību teikt, ka situācija šobrīd tiek kontrolēta, sarunas turpinās attiecībā uz to, kā situāciju uzlabot Priekšsēdētāji, vai varētu lūdzu apsēsties, lai cilvēki, kas uzdod jautājumu, varētu redzēt atbildētāju. Lūgtu visus um, izrādīt cieņu. Äh, Werner. Paldies, priekšsēdētāji, es gribu uzdot jautājumu. You're coming later. Ah, ok priekšsēdētāji, dosim vārdu jums nedaudz vēlāk. Čēlī kungs, nu, manuprāt, biju jau gandrīz atbildējis, esmu optimists un domāju, ka esam uz pareizā ceļa, lai pārvarētu krīzi, haosu, eiro krīzi, finanšu krīzi. Būsim pacietīgi, gan jau tiksim ārā no purva. Priekšsēdētāji atvainojas, ka man bija jūs jāpārtrauc, bet tieši tāda pati situācija bija šorīt no rīta asistenti. Runāja deputātiem, neļāva pāriem deputātiem sekot notiekošiem. Lūgtu kolēģis tomēr būt disciplinētiem. Nu, šķiet, vajadzēs uzklausīt jautājumus pa grupām, jo atlikuši tikai 25 minūtes. Jean-Paul. Līdz cikiem mums ir paredzēta šī sanāksme, jo mums galu galā bija arī pārcelt šis laiks, tad bija 15, pārnesām uz 16. Ko tas nozīmē, ka mums sanāksme notiek tikai vienu stundu? Tilsi. Tieši tā, darbu varam turpināt līdz 18.30, tik ilgi mums ir pieejama telpa, tulkojums, un tā kā līdz šim um, uzklausītie jautājumi bija visai pagari, nu, laiks iet ļoti ātri uz priekšu. Ministra kungs teica, ka var uzkavēties pie mums, un tādēļ turpināsim darbu. Būsim šeit līdz 18.30. Bet tagad uzklausīsim pārējus jautājumus grupās, varbūt tādējādi izdosies nedaudz ātrāk strādāt. Dosim vārdu Anģelīna Sančes, Puseito Pables, Albo un pārējie runātāji, kas ir pieteikušies. Werner, tad dosim tad jums vārdu. The third. Sorry, it will yeah. be Antolin, Pablo, then Werner. Okay. Muchas gracias. Sančes Presēdo kungs, liels paldies. Sākumā gribētu pateikties Kipras prezidentūras pārstāvim. Un liels paldies arī par rekomendācijām. Manuprāt, šis darbs ir patiešām vērtīgs tīri saistībā ar ekonomisko koordināciju Eiropas Savienībā. Man ir divi jautājumi. Viens ir saistībā ar valsti, kas ir saņēmusi vairāk rekomendāciju. Mums ir astoņas. Manuprāt, nevienai valstī nav tik daudz rekomendāciju. Pēc tam par Eirozonu. Par Spāniju sākumā gribētu tikai lūgt jūs apstiprināt kādu faktu. Vai īstenotie grozījumi ir pieņem, vai komisija tos ir apstiprinājusi, jo es redzu, ka rekomendācijās ir ieviest trīs grozījumi, manuprāt, tie visi ir uz viena ceļa. Viens no šiem grozījumiem ir saistīts ar to, ka ir jāpalielina informācijas apjoms, kā arī tēriņu kvalitāte attiecībā uz administratīviem izdevumiem. Manuprāt, tas ir ļoti pozitīvi. Un arī tātad pensiju vecumā vecums ir pielāgots saistībā ar uh, vidējo dzīves ilgumu arī to. Tas ir vērtējums pozitīvi. Un trešā lieta ir saistīta ar sabiedrības mazais sargāto daļu. Bet tajā pašā laikā gribētu norādīt, ka ir vēl kāda rekomendācija. Spānijai tiek dots papildus laiks, un norādīts, ka fiskālā konsolidācija jāveic tādā gudrā veidā. Bet gribētu tikai norādīt, ka pirms trim mēnešiem Spānijas valdība nāca klajā ar budžeta priekšlikumu, kurā ir paredzēts 5,8% budžeta deficīts, un padomu savukārt norādīja, ka vajadzētu būt 5,3%, bet tagad ir apstiprināts, ka deficīts ir 6,3%, un tas viss ir uh, balstoties uz vienu un to pašu informāciju. Nu, ja tā kritiski var izteikties, tad, manuprāt, tas ir tāds mīnus padomēji, jo pavisam īsā laika periodā ir mainījušies kritēriji, bet pašā sākumā šie kritēriji varēja būt krietni elastīgāki. Manuprāt, ir jānosaka ļoti skaidrs laika grafiks attiecībā uz uh, nākamo finanšu periodu. Tas notiks jūlija beigās. Un jāsaka, es kopumā pozitīvi vērtēju arī rekomendācijas Eirozonai. Tomēr tur ir daži aspekti, kas iztrūks. Eirozonas rekomendācijām nav noteikti nekāda laika termiņa. Un, ja uh, dalību valstīm termiņi tiek noteikti, tad tam pašam vajadzētu attiekties arī uz eirozonu, jo padome ir tomēr noteikusi zināmas references periods un domāju, ka to vajadzētu iekļaut arī rekomendācijās. Paldies! Tagad vārdu došu Pablo. Astrīda ir devusies prom. Tad Anī, un tad uzklausīsim atbildes. Pablo, lūdzu. Yes, uh, Lielas paldies, Šaron. Arī es gribētu pateikties ministra kungam par to, ka ieradāties šodien pie mums. Man ir visai specifiski jautājums saistībā ar Banku Savienību. Eiropas parlaments ir vienmēr iestājies par labu šādai savienībai, un pēdējā samitā, kas notika pagājušajā piekdienā, šķiet visi parād, nonāca pie vienošanās saistībā ar Banku Savienību un šķiet, ka šis priekšlikums tiek atbalstīts pēc būtības. Komisijai tika piešķirts ļoti skaidrs mandāts nākt klajā ar priekšlikumu, bet tagad šķiet, ka daži no padomes locekļiem runā par pamatotu laika periodu šīs savienības īstenošanai. Un daži padomjas pārstāvji arī norāda, ka mēs iespējams runām par, par vairākiem gadiem, pirms šāda banku savienība tiks izveidot. Gribētu jautāt, kāds ir jūsu viedoklis šajā kontekstā? Kāds ir prezidentūras viedoklis attiecībā uz potenciālo laika grafiku banku savienībai? Nu, daži ir optimisti, daži ir pesimisti. Paldies. Anī, lūdzu. Thank you, Sharon. Paldies, Sharon. Ministra kungs, neplānoju jūs nostādīt tādā ļoti sarežģītā situācijā un komentēt Grieķiju šobrīd. Jebkurā gadījumā rekomendācijas Grieķijai ir īsas, tur vienkārši ir norādīts īstenot programmu. Kā jūs zināt, tad jaunā valdība un jaunais finanšu ministrs tieši to arī plāno darīt. Gribēju tikai norādīt, ka, manuprāt, ir neproduktīvi uh, uzskatīt, ka viena vai cita valsts būtu atbildīga par visu ļaunumu un būtu nosaucams par Eirozonas sāpanu. Bet tajā pašā laikā gribētu atgriezties pie uh, Elīzes minētajām jau valstu specifiskajām rekomendācijām un komentēt gan Kipru, gan Portugālu. Gribu teikt, viena lieta ir problēma par savstarpēju atkarību, jo, nu, nevaram jau to nemaz apšaubīt nav nekādu šaubu, ka vienas valsts ekonomiskā situācija ietekmē arī citas valsts, arī Kipra tādējādi ir cietus. Tomēr tajā pašā laikā ir bijušas arī fiskāla rakstura uh, problēmas Kiprā. Bet šī savstarpēja atkarība ir viena lieta. Tomēr risinājumi Un vai tie ir īstie risinājumi, tas ir cits jautājums. Gribētu jums jautāt, ņemot vērā priekšlikumus, ar ko nākuši, nākuši klajā parlamenta deputāti, Elīzija minēja šo sešu tiesību aktu kopumu, sešpaku, es gribētu atsaukties uz divu tiesību aktu kopumu šīs jaunās regulas saistībā ar monitoringu Un, runājot par šīm divām regulām, gribētu norādīt, ka valstis, kas darbojas programmas ietveros un kas īsteno šo pielāgošanas programmu, šīm valstīm ir jāspēj izrādīt arī zināma elastība, lai īstenojot programmu varētu ņemt vērā arī um, atkāpes, makroekonomikas, um, līdzsvara trūkumu. Un kopumā mēs piedāvājām lielāku elastību, lai nodrošinātu lielāku efektivitāti. Tāds bija parlamenta priekšlikums. Un nu gribētu jums vaicāt, vai jūs varat atbalstīt šādu veidu pieeju? We have the trialogue first on this tomorrow uh, and Andrea. Būs arī trialogs. Un Andrejas uh, vedīs sarunas prezidentūras vārdā. Protams. Mēs varētu trilogu organizēt arī šeit, bet nu, tagad uzklausīsim jūs jau atbildes. Regarding the first question. Atbildot uz pirmo jautājumu par Spāniju un astoņiem ieteikumiem, kas bija veltīti tieši šai valstī. Domāju, ka ieteikumi bija patiešām ļoti vērtīgi un atbilstīgi. Un finanšu ministrs Luis šodien informēja Ekofin padomē savus kolēģus, ka pagājuši nakt Eiro grupā Ministri vienojās, ka ieteikumi ir jāiztano. Un eh, valstu pārstāvi patiešām reaģēja uz eh, ieteikumiem, un Spānija nevien saņēma uh, līdzekļus banku rekapitalizācijai, bet Viņiem ir atvēlēts arī uh, par vienu gadu vairāk, lai viņi īstenot visus savus uzdevumus un samazinātu budžeta deficītu. Līdz 2014. gadam par uh, div, diviem procentiem. Es tagad neiedzināšos detaļās, bet eh, es gribu teikt, ka ministra vismā labvēlīgi reaģēja uz ieteikumiem un Eirogrupa, kā arī Ekofin. ņēma vērā Spānijas prasību eh, saņemt palīdzību. Uh, ir finansējums, lai palīdzētu valstīm, kas nonākušas grūtībās. Eh, tā ir tāda atgriezeniskā saikna, un tādēļ es runāju arī par Grieķiju. Grieķijā ir problēmas, eh, tas nav nekāds noslēpums. Bet jāizmanto arī solidaritāte. Ir jābūt solidaritātei, mums ir jāizrāda eh, tā arī Grieķijai, bet, protams, Grieķijai ir jāpilda savi uzdevumi. Šodien es tikos ar jauno Grieķijas finanšu ministru Sturnāras kungu. Un vakar Eirogrupā viņš teica, ka Grieķija ņems vērā saistības, ko tā ir uzņēmusies, un uh, gribu teikt, ka solidaritāti nevar atdalīt no saistībām. Tā tad ir uh, principi, kas pastāv līdzās. Ja runājam par Banku Savienību, domāju, tas ir eh, kas jauns, par to sāka runāt tikai pirms desmit dienām. Mums, eh, protams, ir jāstrādā šajā lauciņā un domāju, ka tā ir viena no ekofin prioritātēm. Protams, tā ir viena no prioritātēm arī padomē. Un mēs arī esam. Uh, pārliecināti, ka visai drīz komisija izstrādās arī attiecīgu priekšlikumu. Runājot par šo uh, uzraudzības iestādi, kas būtu banku savienības uh, sastāvdaļa, neatņemama sastāvdaļa. Ja šāda iestāde tiks uh, ierīkota, es jau teicu, ka esmu optimistiski noskaņots, tad mēs varēsim patiešām kaut ko panākt. Tad uh, finanšu tirgos atgriezīsies uzticība, tirgi ņems vērā šos datus un banku sistēma. Taču ir nepieciešama, lai ļautu attaistīt, attīstīties tautsaimniecībai, un, protams, valstu parādi ir tiešā veidā ar to saistīti. Did you want to... Vai jūs gribat eh, teikt, ka jūs izpildīsiet visas mūsu vēlmes eh, saskaņā ar divu paku? Vai jūs gribat eh, kaut ko vēl piemetināt par divu paku? Es domāju, ka mums nevajadzētu sasteigt lietas strept karstu, jo rītdien par to ir paredzēts ļoti interesants diskusijas. Nu, tas man pilnībā nepārsteidz, turpina priekšsēdētāji. Paldies, es atvainojos tiem deputātiem, kam vajadzēja eh, doties, kas paši nevarēja izteikties, bet Eh, koordinatori sākumā uzdeva pārāk daudz eh, pikantu jautājumu, līdz ar to jums eh, bija nepieciešams vairāk laika, lai atbildētu. Paldies, ka jūs ieradāties pie mums un izbrīvējāt kādu brīdi pēc Ekofina padomas. Es gribēju pateikt kolēģiem, ka nākamā sanāksme notiks 3. septembrī 15.00. Paldies!